Good morning. Esiet sveicināti. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, apsveicam jūs mūsu ārlietu komitejas sanāksmē šajā gaļā rīt stundā. Es saprotu, ka tas ir neierasti, bet mums ir ļoti gara balsošana un jāstrādā saulaicīgi. Vispirms darba kārtības pieņemšana. Vai ir iebildumi komentāri? Tādu nav. Tādā gadījumā darba kārtība tiek pieņemta. Otrais punkts - paziņojumi. Tāda ir viens attiecībā uz šodienas tū, mutiskās tūkošanas režīmu Mums ir slovāku valoda tikai pasīvā režīmā. Tas nozīmē, ka slovāku valodu jūs nevarat šodien klausīties, bet tajā var runāt. Un pirms mēs pāriem pie balsošanas, es sveicu mūsu vidu apmeklētāju grupu. Kā jūs zināt, esmu no Vācijas ziemeļiem, no Kukshāfenes pilsētas, un šodien sveicu Trešās <clears throat> kara, jūras kara flotes vienības kara vīrus un sievas. Okay, we then come... Tālāk pāriem pie trešā punkta. Ziņojums par Bosniju Hercegovinu. Referents Kristians Prēdam. Vai jūs vēlaties teikt kādu vārdu? Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos ļoti īsi. Esmu gandarīts, ka mūsu ārlietu komitejā balsojums notiek šodien, bet es lūkšu parlamenta plenārsēdēji nelikt šo punktu darba kārtībā līdz Bosnijas parlaments pieņem instrumentu par SCBC e darbību. Mēs jau trīs gadus runājam par šī instrumenta izveidi, un, manuprāt, ir pilnīgi normāli pārcelt balsojumu līdz brīdim, kad Bosnijas parlaments ir pieņems lēmumu. Tāpēc formāli lūdzu ziņojumu uz balsošanu nelikt, kamēr bosnieši nav izpildījuši savus pienākumus. Paldies! E, Prēdkungs, cik es saprotu, ja saprotu pareizi, jūs nevēlaties, lai tas tiktu balsots šodien. Mēs varam likt tos balsošanu komitejā, bet ne plenārsēdē katrā ziņā, nekādā gadījumā pirms tiek pieņemti reglamentu noteikumi. Vai vēl ir komentāri no jūsu puses? Citu komentāru nav. No. Tādā gadījumā ķeramies pie darba. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas pārbaudām sākam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss par pretsaturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pretaturas pieņemts. Piektais kompromiss par pretaturas pieņemts. Personāls balsojums 53. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 64. divās daļās par pirmā daļa pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 74. par pret atturas pārbaudām. 74. sākam balsot. Viena balss vēl pagaidām trūkst. Pieņemts 21, 19, 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 91. par pret atturas noraidīts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 105. par pret atturas pieņemts. 106. par pretaturas pieņemts, 108. par pretaturas pieņemts, 11. kompromiss par pretaturas pieņemts, 111 par pretaturas pārbaudām, 111. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 18. par pretapturas pieņemts. 147. par pretaturas pieņemts, 19. par pretaturas pieņemts, 20. par pretaturas pieņemts, 159. divās daļās, pirmā daļa par pretaturas pieņemts, otrā daļa par pretaturas noraidīts. 21. kompromiss par 159. otrā daļa pārbaudām elektroniski. Noraidīts. Jāsako jums, ko dara liberāļi.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 pretaturs pieņemts. 16. par pretaturs noraidīts. 19. par pretaturs. Pārbaudām 19. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. par pretaturs pretaturas pieņemts, 22. par pretaturas pieņemts, 23. par pretaturas pieņemts. Citējumi pirmais par pretaturas noraidīts, mutisks grozījums numur 1 par pretaturas pieņemts, numur 2 par pretaturas pieņemts, 3. par pretaturas noraidīts, 4. par pretaturas pieņemts, 5. par pretaturas pieņemts pretaturas pieņemts, sestais par pretaturas pieņemts, septītais par septītais atkrīts, mutiskais grozījums numur divi par pretaturas pieņemts, astotais par pretsaturas pārbaudām astoto, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais par pret atturas. Noraidīts. Un tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Devītais tika noraidīts. Beidzam balsot. Pieņemts 33 pret 7, divām balsīm atturoties. Ceturtais punkts. Protokols nolīgumam starp Kirgistānas Republiku un Eiropas Savienību. Ņemot vērā Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienību, re, eh, Savienībā referents pārsteidzoši mm, Dans Kristians Prēdā. Vai jūs vēlaties izteikties? Nē. Tādā gadījumā ir viens vienīgs balsojums pār ieteikumu projektu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 40 balsis pret vienu. Nākošais ir rezolūcija, kas ir pieteikums, ieteikums eh, padomē komisijai attiecībā uz nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kirgīzijas republiku Ceturtais grozījums par pretaturas pieņemts, piektais par pretaturas pieņemts, noraidīts, sastais par pretaturas pieņemts, septītais par pretaturas pārbaudām. Beidzam balsot, noraidīts. Pirmais kompromiss par pretaturas pieņemts, 37. par pretaturas pārbaudām 37. pieņemts, 2. kompromiss par pretaturs pieņemts, 18. par pretaturs pārbaudām 18. 18. grozījums. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot, noraidīts. Trešais kompromiss par pretaturas pieņemts, ceturtais kompromiss par pretaturas pieņemts, piektais kompromiss par pretaturas pieņemts, 32. grozījums par pretaturas pieņemts noraidīts. 33. par pretaturas noraidīts. 34. par pretaturas pieņemts. 6. kompromiss par pretaturas pieņemts. 14. E, par pretaturas pieņemts. 7. kompromiss par pretaturas pieņemts. 8. kompromiss par pretaturas pieņemts. 9. par pretaturas pieņemts. 10. par pretaturas pieņemts. 11. kompromiss par pretaturas pieņemts, 63. grozījums par pretaturas pieņemts, 12. kompromiss par pretaturas pieņemts, 13. par pretaturas pieņemts, 75. par pretaturas noraidīts, 74. par pretaturas. 74. pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts, 79. par pret atturas pārbaudām 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 81. par pret atturas pieņemts, 15. par pret atturas pieņemts, 16. par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums elektroniski par ziņojumu projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 40 balsīm par vienu pret, un tagad mēs varam pāriet pie sastā punkta. Uh, par eh, pamat nostādnēm Eiropas Savienības īpašiem sūtnim. Referents ir Andrzejs Gžips. Vai kolēģis Gžips vēlas izteikties? Viņš pats nav klāt, līdz ar to viņš nevar izteikties. Balsošanas lista ir gara. Sāksim. Pirmais kompromiss par pretatturas pieņemts. Otrais par pretatturas pieņemts pieņemts. 71. par pretnaturas pieņemts. Se... Trešais kompromiss par pretnaturas pieņemts. 79. par pretaturas pieņemts. 81. par pretaturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot 21, 21 noraidīts, 82 par pretapturas. Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par pretaturs pieņemts, piektais par pretaturs pieņemts, sestais par pretaturs pieņemts, 98. par pretaturs pieņemts pret atturas pieņemts. Pārbaudām 98. par pret pieņemts. Septītais kompromiss par pretaturas pieņemts, 104. par pretaturas pieņemts, 70. atkrīt, mutiskais numur 1 par pretaturas pieņemts, 105. par pretaturas noraidīts. Astotais kompromiss par pretaturs pieņems. Devītais par pretaturs pieņems. Desmitais par pretaturs pieņemts. Vienpadsmitais par pretaturs pieņemts. 162. par pretaturs noraidīts. 163. par pretaturs noraidīts. Pārbaudām. 163 163. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 164. pārpretatūras pieņemts. 164. Tas ir pirmo reizi vēsturē. 164. par pretaturas noraidīts. 165. 164. bija noraidīts, tagad 165. par pretaturas pārbaudām 165. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Pārbaudām 191. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtu deviņdesmit otrais par, pret, atturas, pārbaudām. Beidzam balsot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 Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. par pretaturas pieņemts. 19. par pretaturas pieņemts. 15. grozījums par pretaturas pieņemts. Pārbaudām. pieņemts. 19. grozījums par pretaturas pieņemts, 16. par pretaturas pieņemts, 17. par pretaturas noraidīts, 18. atkrīt. 17. noraidīts. 18. par pretaturas pieņemts. Pārbaudām. Yes. It's been adopted. Pieņemts. Kristīnes, Kristiānis to redzēja, atbild uz jautājumu no zāles. 20. kompromiss par pretators pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. par pretaturas pieņemts, 41. par pretaturas pieņemts, 42. par pretapturas pārbaudām. 42. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Amendment 43 in favor. 43. par pretapturas noraidīts. 44. par pretapturas eh, noraidīts. 45. nepārbaudām. 45. 44. sākam balsot. Beidzam balsot, pie, tas bija pieņemts. 45. pār pret atturas pārbaudām. 45. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriem pie citējumiem. Pirmais par pretsaturas noraidīts, otrais par pretsaturas pieņemts, trešais nebalsojam, ceturtais par pretaturas pieņemts, piektais par pretaturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais par pret atturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais izņemts, astotais par pret atturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais par pret saturas pieņemts. Otrais grozījums mutiskais par pretaturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 41 balsi par, vienu pret. Un mēs tagad varam pāriet pie 7. darba kārtības punktā patvēruma un migrācijas fonda izveida. Atzinuma referents ir Vistis un Lūksmots vicepriekšsādētājs. Anders, vai tu gribi izteikties? Ā, tur tu esi. Nē? Labi. Man kolēģi jāinformē, ka Ja 125. grozījums tiktu pieņemts, tad 126. grozījums atkristu. Tātad sāksim balsot par šo atzinumu projektu. Vai tas ir garš balsojums? Ārprāts par atzinumu. Labi. Desmitais grozījums par, pret, atturas, Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. par, pret, atturas. Tas būs interesanti. Sākam balsot. Here, four colleagues are not on board. Četri kolēģi neatbalsta, bet pieņemts. 78. par pret atturas pārbaudām. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. veržijā par, pret, atturas noraidīts. 80. par, pret atturas noraidīts. 81. par pret atturas noraidīts. 82. par pret atturas pārbaudīsim 82. sākam balsot. Balsojam, beidzam balsot. Pieņemts. 83. par pret atturas pārbaudām 83. sākam balsot. Beidzam balsot skaidri noraidīts. 84. pārpret atturas noraidīts. 85. pārpret atturas noraidīts. 5. kompromiss pārpret atturas pieņemts. Fantastiski. Tagad 90. par pret atturas noraidīts. 91. par pret atturas pārbaudīsim 91. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. par, pret, atturas, pieņemts, pārbaudām. 92. Lopes, sākam balsot, beidzam balsot, skaidri pieņemts, 93. par, pret, atturas, pieņemts, 94. par, pret, atturas noraidīts. 95. par pret atturas pieņemts. 96. par pret atturas pārbaudīsim 98. sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 97. par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Simtais par pret atturas pārbaudām simto. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. par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 Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 111. par pret atturas noraidīts. 112. par pret atturas pārbaudām 112. sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums Vīstisena kungs pats par pret atturas noraidīts. 113. pār pret atturas noraidīts. 114. pār pret atturas pieņemts. Pārbaudām 114. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Uz drīz tikšanos. 115. par pret atturas pieņemts. 116. par pret atturas pieņemts. 117. par pret atturas pārbaudām 117. sākam balsot. Beidzam balsot. Ā, tik tuvu šie rezultāti. Pieņemts 119. par pret atturas pieņemts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 You don't have the right voting list. I don't have the right voting list. Man nesot pareizais balsošanas saraksts. E uh, are we not voting? Vai mēs nebalsojam par Taģikistānas ziņojumu? Uh, the EPP vote. ETP balsošanas saraksts acīm redzot nav pareizais, kolēģi. Tagad 124. Mūdīs kundzes grozījums, jā, pareizi. Par, pret, atturas, pārbaudam 124. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad šis slavenais 125. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 125. Beidzam balsot. Skaidri noraidīts. Tad tagad 126. grozījums. Par, pret, atturas. Pārbaudīsim 128. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad tagad 127. grozījums. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 127. Beidzam balsot. Pieņemts. Kur pazūd mans balsošanas saraksts? Okay, I don't care. Nu vienalga. Tātad. 127. tika pieņemts, jā, 128. par, pret, atturas, noraidīts. 129. par, pret, atturas, pārbaudām 129. Beidzam balsot. Noraidīts. 130. par, pret, atturas, noraidīts. 131. par, pret, atturas, noraidīts. 133. par, pret, atturas, noraidīts. 133. par, pret, atturas, noraidīts. 134. pār pret atturas noraidīts, 135. pār 134. pārbaudām. Labi. Beidzam balsot. Noraidīts. 135. par pret atturas noraidīts. 136. mūdī par pret atturas pieņemts. 137. par pret atturas pārbaudām. 137. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. par pret atturas noraidīts. 139. par pret atturas pārbaudām 139. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 140. par, pret, atturas pieņemts. 141. par, pret, atturas pieņemts. 142. par pret atturas pieņemts. 6, 7, 8 blokā par pret atturas noraidīti. 144. līdz 149. par pret atturas noraidīti. 145. līdz 151. par pret atturas noraidīts. 143. līdz 150. par pret atturas noraidīti. Pārbaudīsim šos grozījumus. Sākam balsot. Pieņemts. 152. par pret atturas noraidīts. 153. par, pret, atturas noraidīts. 154. par, pret, atturas noraidīts. 155. par, pret, atturas noraidīts. 156. par, pret, atturas noraidīts. 157. par, pret, atturas pārbaudīsim 157. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 158. par pret atturas noraidīts, 159. par pret atturas noraidīts, 160. par pret atturas noraidīts, 161. par pret atturas pieņemts, 162. par pret atturas pārbaudīsim 162. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 163. pār pret atturas pieņemts. 164. pār pret atturas noraidīts. 165. pār pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 165. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Pārbaudīsim 170. To sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 171. 71. veržjā par, pret, atturas noraidīts. 172. par, pret, atturas pieņemts. 173. par, pret, atturas noraidīts. 174. par, pret atturas noraidīts. 175. par pret atturas noraidīts. 176. par pret atturas noraidīts. 177. par pret atturas noraidīts. Šis uh, atzinums ir uh, tāda patiesa cīņa starp Vistisenu un Veržijā. 178. par pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. 184. par pret atturas pieņemts. 185. par pret atturas pieņemts. 186. par pret atturas noraidīts. 187. pār pret atturas noraidīts, 188. pār pret atturas noraidīts, 189. pār pret atturas noraidīts. Tagad apsvērumi 12. par pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. grozījums Veržijā kundz par pret atturas noraidīts. 18. par pret atturas pārbaudīsim 18. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. epidēdējos kungs par, pret, atturas, noraidīts. 2. par, pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, noraidīts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 31. veržjā par pret atturas. Pārbaudīsim 31. sākam balsot. Daudz atturas. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas noraidīts. 34. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 34. sākam balsot. Beidzam balsot. Postas kundze par. Tad pieņemts. Es izlēju kafiju. Tas nav saistīts ar uh, balsošanu, ka es te lamājos. Ceturtais kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 39. grozījums par, pret, atturas, jāpārbauda būs 39. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. epidēdējus par, pret, atturas, noraidīts. 41. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 41. grozījumu. Veržijā kundzes grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. par,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 Pārbaudīsim 47. Sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. Postas kundze. Pieņemts. 48. atkrīt, 49. par, pret, atturas, noraidīts. 50. par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret, atturas, noraidīts. 53. par, pret, atturas, pieņemts. 54. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 54. grozījumu. Sākam balsot. Postas kundze, jūsu balss šodien ir izšķirīgā. Tātad, jūs balsojāt par, tad tas ir pieņemts. 55. par, pret, atturas, noraidīts. 56. par, pret, atturas, pieņemts. Trešais atkrīt, arī 57. un 58. Tātad veržjā 59 par, pret, atturas noraidīts. 60. broka kungs par, pret, atturas pieņemts. 61. par, pret, atturas pieņemts. 62. par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas pieņemts. 64. par, pret, atturas noraidīts. 65. par, pret, atturas Ā, 66. atvainojos. 66. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 65. par, pret, atturas, pārbaudīsim 65. sākam balsot. Beidzam balsot. Un pateicoties postas kundzes balsī pieņemts. 67. Atkrīt. Nē, nē, nē, neatkrīt. 67. par, pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, atturas, pieņemts. 69. par, pret, atturas, noraidīts. 70. par, pret, atturas, noraidīts. 71. par, pret, atturas, pieņemts. 72. par, pret, atturas, pārbaudīsim 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 73. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 73. arī. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. par, pret, atturas. Pieņemts. 75. par, pret, atturas. Pieņemts. 76. par pret atturas pieņemts. Citējumi 11. par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais elektroniskais balsojums par uh, ziņoja projektu ar grozījumiem. Beidzam balsot un noraidīts 90, 19 pret 24. Mr. Brock. Herzlichen Dank, ich möchte eine kurze Stimmerklärung abgeben. Es gribētu īsti paskaidrot uh, balsojumu. Tie, kas piekrīt fonda izveidēji starp tiem esmu es, bet es gribētu plašāks diskusijas un uh, vairāk kompromiss nekā tādu balsojumu kā tagad. Un tagad mums, diemžēl, jābalso uh, pret. Tas nav saistīts ar fonda jēgu, bet gan ar veidu, kā šodien tas notika. Dank. Jā, labi, paldies. Elmārs Broks par šo balsojumu skaidrojumu. Vai vēl kāds kolēģis vēlas skaidrot savu nostāju? Επιτεντέως Κόγκλοντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs a, balsojam pret šo fondu, jo a, nav iespējams, a, ka cilvēki cieš un valsts cieš Eiropas Savienībā Grieķijas. Uh, cilvēki cieši, un mēs šeit piešķiram naudu nelegālajiem migrantiem. Thank you, Mr. Epidideo. Paldies Epidideus kungam. Vēl kolēģi, vēl kāds analīts, lūdzu. Es gribētu satura ziņā pēdējo izteikumu. Uh, noraidīt. Kā Brokta kungs teica, žēl, ka mēs nevarējām kompromisu sasniegt, bet tā ir slikta zīme mūsu komitejai un šim parlamentam, ka mēs šodien esam nonākuši tādā brīdī, ka šo ziņojumu šodien noraidam. Vielen Dank! Paldies! Austrievičs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdājs, priekšsēdājs kungs, kolēģi starp saucienu zālē. Tas ir tikai Aldis vārdā nolasīts paziņojums. Mēs balsojam par šo fondu, bet mēs arī neatbalstījām. Mums nepatika veids, kā tika strādāts. Bija ļoti maz, ja vispār notika konsultācijas. Tautas partija, sociāldemokrāta un mēs, un man liekas, ka goja Mums bija vienots atzinums, respektīvi vienots viedoklis par dažiem kompromisiem, bet tas nebija pietiekami. Un ja atzinums būtu pieņemts, tad mēs būtu jautājuši paskaidrojums, dzēst, esam absolūti pret. Zaudējām balsojumā, tādēļ to nedarījām. Šis fonds ir nepieciešams, bet tas veids, kā mēs balsojām, nav veiksmīgs. Okay. Jā, labi. Tā kā es to izprotu, atzinums šodien nav pieņemts. Tas nozīmē, ka mēs kā afet nosūtīsim Libē mūsu atzinumu un kolēģi pilnībā a, apzinās a, par laika sadalījumu grozījumu iesniegšanai Libē. Bet a, tad tas būs Libe komitejā. Šeit darbs ir pabeigts, jā. Balsojuma nebūs. Kāda ir balsojums Libē? Aha. Ok. Nu tā tad. Tad jūs esat informēti. Paldies. Un mēs turpināsim. Pēdējais balsojums šodien. Astotais darbkārtības jautājums. Priekšlikums, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kur ir daļa no integrētās robežas pārvaldības fonda, atzinums sagatavotājs Edvards Kukans. Lūdzu, sāksim balsot. Tas ir izcils atzinums. Tātad. Pirmais lielais bloka balsojums 64 līdz 160. Kas par? Pret atturas pieņemts. 44 par pret atturas. Pārbaudīsim 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Postas kundze ir devusies prom, bet tas nemaina vairākumu. 45 par pret atturas pieņemts. 46 par pret atturas noraidīts. 47 par pret atturas. Liekas, ka pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. 47. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. atkrīt. 49 par pret atturs pieņemts. 50 par pret atturs. Pārbaudīsim 50. To sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 51 par pret atturas noraidīts. 52 par pret atturas pierādīs, pārbaudīsim 52. Beidzam balsot. Pieņemts. 53 par pret atturas. Pārbaudīsim 53. Sākam balsot.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 Pārbaudīsim 60. Lohbīlera. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. 61. par pret atturs noraidīts. 62 par pret atturs noraidīts. 63 par pret. Pārdaudīsim 63. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Veržajā kundze, jūs esat ļoti intensīvi pastrādājis. 65 pār pret atturas. Noraidīts. 66 pār pret atturas. Noraidīts 67 pār pret atturas. Noraidīts 72 pār pret atturas. Noraidīts 73 pār pret atturas noraidīts 74 par pret atturas noraidīts 75 par pret atturas noraidīts 76 par pret atturas noraidīts 77 par pret atturas noraidīts 78 par pret atturas noraidīts 80 par pret atturas pārbaudīsim 80. Beidzam balsot. Noraidīts. 81 par pret atturas pieņemts. 82 par pret atturas. Man liekas, ka vairākums bija, bet uh, skatīsimies. Pieņemts 83 par pret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 Sākam balsot. Pieņemts. 89 par pret atturas noraidīts. Deviņdesmitais par pret atturas noraidīts. Deviņdesmit pirmais par pret atturas pieņemts. 94. par pret atturas noraidīts. 95. par pret atturas pieņemts vai noraidīts. 95. pārbaudām. Nav skaidrs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. pār pret atturas noraidīts. 97. pār pret atturas pieņemts. 98. pār pret atturas noraidīts. 100. pār pret atturas pieņemts. 101. pār pret atturas noraidīts. 102. pār pret atturas noraidīts. 103. pār pret atturas noraidīts. 104. pār pret atturas noraidīts. 105. pār pret atturas noraidīts. 106. pār pret atturas noraidīts. 107. pār pret atturas noraidīts. Kukankungs par pret atturas pieņemts. 108. par pret atturas. Pārbaudīsim 108. Sākam balsot. Noraidīts. 109. par pret atturas noraidīts. 110. par pret atturas noraidīts. 111. par pret atturas. Pārbaudīsim 111. Sākam balsot. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 113. par pret atturas noraidīts. 114. pār pret atturas noraidīts. 115. pār pret atturas pieņemts. 117. pār pret atturas noraidīts. 118. pār pret atturas noraidīts. 119. pār pret atturas noraidīts. 3. Kukankungs pār pret atturas pieņemts. 120. pār pret atturas noraidīts. 121. pār pret atturas noraidīts.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 Pārbaudām. 129. pārbaudām. Trīs pietrūkst. Noraidīts. 130. par, pret, atturas. Liberāļi nebalso. 130. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 131. par pret atturas. Pārbaudām 131. Beidzam balsot skaidri noraidīts. 132. pār pret atturas noraidīts. 133. pār pret atturas noraidīts. 134. pār pret atturas noraidīts. 135. pār pret atturas noraidīts. 135. pārbaudām. Labi. Noraidīts.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 pret atturas noraidīts. 157. par pret atturas noraidīts. 158. par pret atturas noraidīts. 159. par pret atturas noraidīts. Tagad jau uzreiz pāriem pie uh, vesels virknes apsvērumu. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sestais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas noraidīts atturas Pārbaudīsim septīto. Sākam balsot. Fito septītais. Beidzam balsot. Skaidri noraidīts. Astotais par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Pārbaudām desmito grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. pār pret atturas noraidīts. 12. pār pret atturas noraidīts. 13. pār pret atturas noraidīts. 14. pār pret atturas noraidīts. 15. pār pret atturas noraidīts.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 23. pār pret atturas noraidīts. 24. pār pret atturas noraidīts. 25. pār pret atturas noraidīts. 26. pār pret atturas noraidīts. 27. pār pret atturas noraidīts. 28. pār pret atturas noraidīts. 29. un 30. pār pret atturas noraidīti. 31. pār pret atturas noraidīts. 32. par pret atturas noraidīts. Pieņemts. 33. par pret atturas noraidīts. 34. par pret atturas noraidīts. 35. par pret atturas noraidīts. 36. par pret atturas pārbaudīsim 36. sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Pirmais par, pret, atturas pieņemts. 37. par, pret, atturas noraidīts. 38. par, pret, atturas noraidīts. 39. 38. pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Elmārs ir aizgājis. Tad tagad 39. veržijā par, pret, atturas, noraidīts. 40. par, pret, atturas, pieņemts. 41. par, pret, atturas, noraidīts. 42. par, pret, atturas, noraidīts. 43. par, pret, atturas, noraidīts. Tagad vēl mums divi balsojumi. Prēdas kungs. Es gribēju apsveikt Veržijā kundzi, jo viņa iesniedz 113 grozījumus. Manuprāt, tas ir rekords mūsu komitejā. Paldies par to. Vienmēr ir prieks dzirdēt apsveikumu vārdus no Prēdas kunga. Okay. une nouvelle amitié. Jauna draudzība. Par 43. mēs vēl nenobalsojām. Vēl viens. Eh, mēs nobalsojām? Nē, mēs nobalsojām. Labi, tad tikai uh, ceturtais funzulīka grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad elektroniskais balsojums par atzinumu projektu ar grozījumiem. Beidzam balsot un pieņems 32 pret 4. Paldies, kolēģi, par jūsu dalību balsojumos. Mēs patērējām 15 minūtes ilgāk nekā gaidīts, un uh, tagad uh, došu vārdu Freunda kungam pēc trim minūtēm, tātad viņš turpinās vadīt sēdi. Good morning again from. Vēlreiz labrīt un šoreiz manā vārdā, lai gan šī nav pirmā reize, kad es vadu sēdiņu, tā ir gandrīz kā pirmā reize. Jā, Prēda kungs, jums tagad būs mani jāpiecieš eh, vismaz kādu stundu vai ap to. Mēs Turpinām ar ziņojumu par partnerības un sadarbības nolīgumu ar Turkmenistānu. Un došu vārdu Ramonai Nikolai Manesku ziņojumu prezentācijai. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā es vēlētos apsveikt augstās pārstāvis paziņojumu par delegācijas atvēršanu Turkmenistānā. Eiropas parlamenta pieteikums ir uztverts pozitīvi, un kā jau es sacīju iepriekšējā uzstāšanās reizē, Eiropas Savienības eh, nolūks ir pilnībā sadarboties būtiskās jomās kā tiesiskums, cilvēktiesības, enerģija, klimata pārmaiņas ar Turkmenistānu uzturēt tematisku nozaru dialogu ar Turkmenistānu. Un šī procedūra dos iespēju izteikt mūsu viedokli pār Eh, partnerības sadarbības nolīgumu noteikt eh, ticamus un izpildamus kritērijus, kā arī noteikt prasības tiesiskuma cilvēktiesību ziņā un arī paredzēt cilvēktiesību uzraudzības mehānismu, kā to piedāvā Frederika Morgarīnī. Es domāju, ka mums izdosies rast vienotu politisku nostāju starp politiskajām grupām, definējot mūsu sadarbību nākotnē ar Turkmenistānu. Mūsu komiteja pārskatīja periodiski un izvērtēja progresu un uh, lēma par konsensa procedūras uzsākšanu. Aicinu kolēģus, kā arī referentus nosūtīt man grozījumus, lai mēs varētu sagatavot efektīvu un nodrīgu tekstu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. decembris, 2011. Paldies! Paldies deputātei Manesko. Atgādinu, ka mēs esam ļoti iekavējuši balsošanas dēļ mums ir jāpabeidz šis darbs 10.15. Tas attiecas uz šo un nākošo ziņojumu, lai mēs varētu sākt mūsu kopīgo sanāksmu ar DV komiteju. Termiņi ir norādīti, bet Ālīkungs vēlas izteikties nevairāk kā divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, esmu ēna referents no ALDE grupas apsveic referenti par sagatavoto ziņojumu, kas līdzsvarotā veidā atspoguļo apraksta attiecības starp Eiropas Savienību un Turkmenistānu. Mēs apsveicam ziņojumā ieturēto pieeju, norādot kritērijus eh, valdībai un ieteikumus. Mums ir skaidrojumi vairākos jomās - cilvēktiesībās, politiski soļi tādi kā nacionālais darbību, plā, darba plāns cilvēktiesībās 16. gadā, kas tika pieņemts un ombudu iecelšana, konstitūcijas pārskatīšana. Tomēr pastāv plaisa starp leģislatīvo uh, eh, bā, ietvaru un tā ieviešanu. Otrkārt, par demokrātiju ir nenoliedzami plaisa starp uh, izpildu un likumdošanas vāru un demokrātisko principu ievērošanu. Mums ir arī jāuzsver demokrātiskā plurālisma princips. Tālāk, nopietna problēma ir caurskatāmības turkums, eh, eh, Turkmenistānā. Uh, mums mūsuprāt pietrūkst atvērtības starptautiskai uzraudzībai un novērotājiem. Pozitīvā tendence ir 17. gadā uzsāktā ārvalstu diplomātu uh, uh, vizīta atļaušana cietumos, kā arī vēl citi pozitīvi soļi, atzīmē arī Turkmenistānas veikums cīņā pret terorismu, starptautisko noziedzību, kā arī jāatzīmē preventīvās diplomātijas darbs Ašhabadā no apvienoto nāciju puses, un ļoti svarīgi ir tas, lai Eiropas parlaments tiktu pienācīgi informēts par cilvēktiesību īstenošanu un sadarbības nolīgumu. Paldies! Uh, Paldies! Nākošais runātājs Boris. Jaročevičs no ārējās darbības dienesta, kurš ir atbildīgs par Vidusāzijas reģionu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs apsveicam šo sagatavoto ziņojumu, un kā jau Frederika Morgarīni apsolīja, eh, pilna apjoma delegācijas darba sākuma nākošā gada laikā. Tas dos mums iespējas sekot cilvēktiesību attīstībai valstī, organizēt ciešāku dialogu ar valdību, kā arī uzraudzīt to, kā tiek īstenoti nolīgumi ar Turkmenistānu. Ir jāapzinās arī tas, ka mēs nevaram sagaidīt straujas izmaiņas, tas ir process, kurš prasa laiku. To jau mēs redzējām ar Uzbekistānu. Bet ir nozīmīgi veidot labus attiecību pamatus, lai šī vienošanās varētu tikt pilnībā īstenot. Tāpat Mēs apsveicam Turkmenistānas lomu sadarbībā pirms desmit dienām. Notika ministru līmeņa tikšanās, kurā piedalījās arī Turkmenistāna. Un mēs redzam, ka Turkmenistāna ir ar nozīmīgu lomu reģionā. Mēs apsveicam šo ziņojumu, bet būsim reāli par to, ko var sasniegt īsā termiņā ar Turkmenistānu. Paldies! Also... Paldies! Un atgādinu to, ka nākošā viedokļa apmaiņa notiek 21. janvārī, balsojums komitejā 4. februārī, balsojums plenāra sēdē martā pirmajā sesijā. Nākošais darba kārtības punkts ir stāvoklis Eiropas Savienības un Krievijas politiskajās attiecībās. Mēs diskutēsim par ziņojumu projektu, ko ir iesniegusi Sandra Kalniete. Jūs zināsit, ka Attiecības ar Krieviju ir bijušas sarežģītas pēdējo gadu laikā, ja vēl jo vairāk uh, kara darbība Ukrainas austrumos, Krīmas aneksija un e, problēmas ar Minskas vienošanās īstenošanu. Tāpat pagājušā nedēļā mēs saskarāmies ar uh, situācijas eskalāciju Azovs jūrā un incidentu, kuru mēs stingri nosodām. Mēs sagaidām, kā Maskava atjaunos eh, kuģošanas tiesību izmantošanu karčšaurumā, un tagad es dodu vārdu Sandrai Kalnietie ziņojumu prezentācijai. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Četri gandrīz gadi ir pagājuši kopš eh, tika pieņemts ziņojums par stāvokli Eiropas Savienības un Krievijas politiskajās attiecībās, un ar skumjām jāsaka, ka eh, stāvokli šobrīd ir vēl sliktāks nekā 15. gadā. Kopš 15. gada Krievija destruktīvi rīkojusos Sīrijā atbalstot eh, Asad režīmu, tā ir organizējusi daudzas militārās mācības, kā Zapāda 2018, tāpat eh, tā ir pārskatījusi ieroču nolīgumus, pēdējais piemērs ir ENF eh, e nolīgumas. Krievijas izlūkošanas aģenti ir īstenojuši slepkavības. Uh, Eh, Eiropas teritorijā, izmantojot ķīmiskos ieročus. Daudzi Krievijas pilsoņi, eh, tā izskaitā Oļegs Sencovs, tiek iebiedēti, atrodas cietumā. Maskava atbalsta Donbasa eh, neleģitīmās un nelegālās vēlēšanas, kā arī pēdējie notikumi ir agresija pret Ukrainu Azovas jūrā. Diemžēl Tas mums liek pārskatīt no jaunu attiecības, un es aicinu savā ziņojumā. Pirmkārt, neturpināt eh, novecojušo Eiropas Savienības un Krievijas eh, sadarbības nolīgumu. Eiropas Savienība ir jābūt gatavai pieņemt eh, turpmākas sankcijas, tā skaitā personiskas. Eiropas Savienība ir jāpieņem Eiropas Savienības Magnitska likumu ar ar vīzu aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu personām, kas ir iekļautas cilvēktiesību pārkāpumos. Jāaptur Nord Stream 2 projekts, kurš neatbilst Eiropas Savienības enerģijas politikai un drošības stratēģijai. Dalību valstīm ir jāpārtrauc zelta vīzu pasu programma ir jābūt vairāk strateģiskai komunikācijai, lai aizstāvētu Eiropas vērtības un politikas eh, Krievu valodā. Tomēr es uzskatu, ka pieci principi attiecībām ar Krieviju, ko apstiprina eh, ja 16. gadā martā ārlietu padomi ir jāpatur spēkā. Viens no tiem ir selektīvie saistīšanās eh, tā ir jāturpina globālos izaicinājumos, kā klimata pārmaiņas, cīņa pret terorismu, kodolieroču neizplatīšanu. Ļoti svarīgi ir rast ceļus, lai panāktu spriedzes deskalazāciju un jāmazina nesapāršāšanās un pārpratumu risks dažādās jomās Tāpat uh, ir jānovērš konflikti starp uh, kara un civilajām lidmašīnām, tā, kā arī ir jārisina jautājums Donbasā un Azovas jūrā. Dargie kolēģi, mēs šobrīd vēlamies novērst eh, incidentu eskalāciju plašākos konfliktos. Šobrīd nav ne laika, ne vietas, vietas jaunām nopietnām iniciatīvām, bet tas nenozīmē, ka mums pilnībā vajadzētu no sadarbības atteikties. Eiropas Savienība arī atbalsta vairāk eh, studentu akadēmiskās cilvēku eh, apmaiņas, cilvēku kontakti un jāsniedz atbalsts pilsoņu un cilvēktiesību aktīvistiem, neatkarīgiem mēdījiem un izmeklēšanu žurnālismam. Es domāju, ka mums ir jāatmostas un jāņem vērā realitāti. Mums ir jāapzinās, kā mēs šeit eh, eh, saskaramies ar konfliktu starp demokrātiju un autoritārismu. Un tagad es gaidu jūsu ieteikumus un grozījumus šiem ziņojumam. Te ir iesniedzami līdz 10. janvārim, 2011. un noslēgumā piebildīšu, ka Ļoti reti es uzstājos eh, ārlietu komitejā un tāpēc es uzskatu, ka es varu savus komentārus izteikt līdz galam. Paldies, Andrei Kalnietī! Un es tagad izteikšos kolēģis Jakons arī vārdā, kurš šodien nevarēja būt klāt, bet Eh, tā kā šodien ir 101. Somijas eh, gada diena, jūs saprotīsiet, ka viņa nevarēja būt klāt. Es vēlos pateikties referentē par veikumu un arī piekrīt tam, ka uzticības eh, līmenis ir zems abās pusēs mūsu politisko attiecību status quo ir strupceļā, un ļoti žēl, ka Minskas vienošanās netiek īstenots, un situācija neuzlabojas. Ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu attiecībām ar Krieviju ir jābalstās uz starptautisko likumu ievērošanu. Un šādā sarežģītā situācijā ir ļoti būtiski uzturēt spēkā tās pozitīvās jomas, kurā ir iespējama pozitīva sadarbība, piemēram, Ziemeļu dimensijas partnerība, Arktikas padomu sadarbība un pūliņi, lai saglabātu kodolu nolīgumu ar Irānu. Es piekrītu referentei, ka ir jāatrod veids pašreizējās situācijas deeskalācijai. Es uzskatu, ka ar mūsu Krievijas parlamenta kolēģiem, ir jāveic konsultācijas, un abām pusēm ir jāmazina, jānovāc šķēršļi, lai varētu notikt Krievijas Eiropas Savienības parlamentāriešu sanāksmes. Ir ļoti labi eh, paturēt spēkā selektīvo iesaistīšanos, un šeit es gribētu pievienot arī digitalizācijas izaicinājumu, it īpaši runājot par mākslīgo inteliģenci. Pēdējā piezīme - mūsu neatrisināto jautājumu sarakstā. Es neredzēju divas lietas - Krievijas atbalsts galēji labējiem Eiropā un dezinformācijas kampaņas. Pret šādām aktivitātēm ir jāvēršas Nedrīkst smaldināt sabiedrisko domu ar falšajām ziņām. Tas ir nepieļaujami. Mēs saskaramies ar šo parādību arī vairākās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Ungārijā. Šo tekstu sagatavoja referente Lize Jakonsāri un nākošais runātājs būs Dans Kristians Sprēda. Paldies, priekšsēdētājs! Pirmkārt, Vēlos pateikties un apsveikt kolēģi Sandru par lielisko darbu pie šī projekta un ziņojuma, kas ir kopsavilkums attiecībām starp Eiropas Savienību un Krieviju. Mēs visi zinām, ka sadarbība ar šo valsti nav viegla vēl jo vairāk, eh, tāpēc, ka šo, šo sadarbību par partnerattiecībām ir ļoti grūti nodēvēt, ņemot vērā pēdējo laiku notikuma attīstību. Mēs dzirdējām eh, Krievijas prezidentu G20 samit laikā nolūk turpināt kāru Ukrainas austrumos, kamēr pie varas ir esošās Ukrainas autoritātes. Es domāju, ka Šī informācija bija pietiekoši skaidra, un tas parāda Krievijas vienpusējo pieeju starptautiskajām tiesībām. Lūk, tāds ir pašreizējais lietu stāvoklis. Tomēr Eiropas Savienība turpina ticēt sadarbībai, lai arī cik um, vāja šī sadarbība būtu, balstoties uz mūsu vērtībām, kuras Krievi ir tik grūti pieņemt. Es apsveicu aicinājumu veidot jaunu formātu sadarbību starp uh, Krieviju, bet tikai jomās, kur tas ir nepieciešams un kur mums ir kopīgas intereses, kā arī selektīvo iesaistīšanos jomās tādās kā enerģijas drošība, cīņa pret terorismu, organizētās noziedzības apkarošana. Tāpat nedrīkstam aizmirst, ka Krievija ir ne tikai Putins, bet visa tauta. Es to norādu tāpēc, ka mums ir pienākums paturēt atvērtus komunikācijas kanālus ar Krievijas sabiedrību. Un tikai tādā veidā mēs varēsim atbalstīt šo tautu ceļā uz demokrātiju un tiesiskumu. Šajā sakarā norādu, ka kontakti starp cilvēkiem ir ļoti būtiski, tie ir jāveicina. Tāpat ir jāatbalsta Krievijas pilsieniskā sabiedrība, cilvēktiesība aktīvisti. Predakungs, vai jūs varētu izteikties īsāk? Ne, piebildīšu arī to, ka Mēs esam attiecības strupceļā ar Krieviju, runājot par kaimiņu valstīm Ukrainu, Gruziju un Moldāviju. Lūk, no manas puses tas ir viss. Paldies! Next, uh, Mr. Austrovicius, please. Paldies, nākošais runātājs, deputāts Austrēvičus. Um, I wish to congress... Paldies, kolēģi. Sveicu Sandru Kalnieti par sastādīto ziņojumu projektu, ko viņš šodien uh, ar ko viņš šodien iepazīstināja mūsu komiteju, tas ir ļoti nozīmīgs solis. Daudz ļoti nozīmīga satura šajā dokumentā. Un nozīmīgi vēstījumi likumdošanas perioda sasaukuma noslēgumā. Mēs ļoti nozīmīgu ziņojumu pieņemsim, apkopojot to, ko esam uh, paveikuši un uh, iezīmēsim politisku atvainojumu tam, kādas ir attiecības ar Krieviju. Kolēģi, mums ir jāpiekrīt tam, ka <coughs> e, es un Krievijas attiecības būtiski pasliktinājās. Uh, e, mums bija strateģiskā partnerība, tā varbūt bija pārāk ambicioza, ne tika kritiski izvērtēta un tika redzēta drīzāk kā vēlme, nevis attiecība īstenība. Tagad no, esam nonākuši līdz atvērtas eh, pretstāvēšanas. Eh, tas ir izaicinošo darbību dēļ no Krievijas puses attiecībā uz visu to, ko a, Eiropas Savienība atklātā dialogā un plaustoties uz divpusējiem nolīgumiem, kaimiņa attiecībām un starptautiskiem nolīgumiem mēģina panākt. Tas nav visas tās tā, noslēgums. Mēs redzam, ka Krievijas darbības uh, attīstās. Par dezinformācijas pasākumiem runājot, tas ir absolūti nepieļaujams, kas notiek mēdījos, sociālās platformās. Tā ir, ir atklāts karš pret Eiropas vērtībām objektīva informācija, kāda pastāv, un mums ne tikai jāsako, bet mums vienmēr jābūt vai vismaz jāmēģina būt soli priekšā šajā attīstībai, kolēģi. Aicināšu uzsvērt vienu ļoti būtisku lietu un kopā arī mūsu tā sauktajam uh, magnītiskā aktam Eiropai. Tam vajadzētu būt labam. Uh, instrumentam, kā sodīt tos, kas pārkāpj cilvēktiesības un despots 10. decembrī. Eiropas ārlietu ministri tiksies, lai diskutētu Dānijas priekšlikumu par šo aktu, un es aicinu mūsu ministrus neatteikties no šī nosaukuma, saglabāt to Magnitska akts, jo tam ir ļoti e, specifiska nozīme. Tas ir cilvēks, ko nogulē, nogalināja, jo viņš cīnījās pret korumpētu režīmu Krievijā. un četras Eiropas Savienības valsts, kas šo aktu jau ir pieņēmušas - Latvija, Lietuva, Igaunija un apvienotā karalista. Tas būtu piemērs Eiropas Savienībai, lai pieņemtu Magnitska aktu kā tādu. Paldies! Paldies Astrovičijas kungam, tas noslēdz mūsu šī jautājuma izskatīšanu, un es gribētu atgādināt, ka 10. janvārī 2019. gadā 2011. izteka grozījuma iesniegšanas termiņš. Līdz ar to noslēgts diskusijas par šo jautājumu. Nākamais ir ES 2017. gada finanšu, gada vispārējā finanšu budžeta izpildes apstināšana, Eiropas ārējās darbības dienests un Nākamā runātāja būs uh, Modi Kunze. Es runāju Nīnas Gila vārdā, kas diemžēl nevarēs šodien ierasties, un tā iepazīstināšu jūs ar afeta dokumentu 2017. gada finanšu gada vispārējā budžeta ap, apstiprināšanu Nīnas vārdā. Pieci e, īpaši punkti. Pirmkārt, Um, tik izcelts Eiropas ārējā dienas darbības nozīmības, investēšana strateģiskā komunikācijā, otrkārt ir nepieciešams turpināt uzlabot uh, finanšu menedžmentu un uh, īpaši attiecībā uz uh, novērošanas uh, mežajām. Un aicina komisiju izskatīt iespējas, kā samazināt izmaksas. Otrakārt, viņa aicina e AD pilnībā izmantot vietējo darbinieku zināšanas, kas strādā EASD un komisijas pārstāvniecībām, sākot ar 18. gadu. Ceturkārt, vairāk centienu ir nepieciešama, lai veicinātu dzimumu līdztiesību EAD, it īpaši vidējā menedžmenta līmenī Un noslēgumā neatzinīgi vērtē kontrolas pasākums, kas ir ietverti pirmo reizi gada beigās, novembrī un decembrī. Kļūdu līmenis ir nedaudz augstāks un aicina EAD uh, izvērtēt situāciju. Budžeta pieņemšanai uh, komisijai un uh, izpildu aģentūrām tiek runāts par sekojošo. Pirmkārt, uh, ļoti nozīmīga izvērtēšana finanšu pārnesēs ir nepieciešama. Otrakārt, viņi pilnībā atbalsta ieteikumus, ko revizijas palāta ir sarakstījusi un aicina komisiju ātri tos ieviest. Un treškārt, ES vēlēšana novērošanas misijas un to budžeti kā arī atbildīgo iesaistīšanu šajā darbā. Nākamais projektu finansējums tiek aicināta komisija, lai izvērtētu dažādo instrumentu efektīvu izmantošanu. Un pēdējais par komisijas gada budžeta pieņemšanu. Jāatrisina jautājums saistībā ar Turciju un aicina fondus pārvietot uz pilsoniskās sabiedrības projektu kopumu un aicina visus ieteikumus, kas ir iesniegti attiecībā uz bēgļiem Turcijā, ir jāuzlabo ja monitorings un pārbauda naudas pārvedumu operācijām un kā jāpārdod arī, kā Turcija sadarbojas ar uh, dažādām organizācijām. Nīnas asistenti ir zālē un varēs atbildēt uz jautājumiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 10. janvārs 2011. un balsošana ir paredzēta janvāra plenārsēdē. Paldies! Paldies, Mūdī kundzei, Tautas partija, Prēdes kungs. Mēs esam ļoti iekavējuši divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Nu, laimīgā kārtā tā gan nav mana kļūda. atsauce uz uh, divām uh, budžeta izpildes apstiprināšanas uh, lietām. Budžeta kontrolas komitejas norāde. Mums ir ierobežots budžets, līdz ar to ir jāraugās uz tā pareizīs lietošanu. Līdz ar to uh, Arī aicinu ievērot revizijas palātas ieteikums par labāku līdzekļu izmantojumu. Revizijas palāca ziņojums ir aspekts daudzās pozīcijās, arī administratīvā jomā. Par strateģiskajiem izdevumiem runājot, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tur vajadzētu vairāk investēt atbilstošu kapacitātei. Pirms divām nedēļām organizēju apaļā galda diskusijas par fake news un Moldāviju, Moldavu jāizmanto to cilvēku zināšanas, kas zina daudz ko par vietējiem apstākļiem, un tas nav tāpat tāds pats ziņā, zināšana apjoms kā Austrum un Rietum Eiropā. Mums jādarbojas e efektīvi. Ļoti nozīmīgi būtu pārdomāt par uh, mūsu uh, darbību NEAD uh, mērķi īstenošanu. Nākamais jautājums Eiropas komisijas budžeta izpildēšana EAD. Revīzijas palātas atzinums drīzāk pozitīvs, aicinām komisiju ieviest ieteikums, ir problēma ar pārstāvniecību, globālās Eiropas projektu ziņā un ir vai jākontrolē, cik efektīvi nauda tiek izmantota par īpa jautājumu Šeit ir diezgan liela spriedze. Revizijas palāca atzinumu pieminēšu. Un nozīmīgs elements ir administratīvās kapacitātes izmantošana valstīs, kas saņem līdzekļus. Jādomā, kā uzlabot šo kapacitāti. Un kandidātu valstis ir aicināts uzlabot šo administrīvo kapacitātu. Un mums ir jāraugās, kurā brīdī var runāt par racionalizāciju, uzlabošanu, vēlēšanu novērošanas komandējumos. Man ir liela pieredze šajos jautājumos un būtu labi, ja EAD un komisija vienoti pārdomātu par uzlabošanas pasākumiem. Ir arī vēl citi aspekti. Turcija. Nigērija, Malī, miera arhitektūra Centrālā Afrikā un citi. Aicinu ievērot revīzijas palātas ieteikumus. Paldies! Paldies, tagad Vistasena kungs. Nu, pavisam ātri paldies referentam ļoti intensīvi strādājām. Mēs četrus grozījumus iesniegsim par četriem jautājumiem. Domājam, ka novērošanas misijas varētu būt labāk pārvaldības. Otrā, gribam uh, ārlietu dienas efektīvāku darbību un darba grupas izveida būtu tāda tā kā Pandoras lādes atvēršana. Ir daudz citu reprezentācijas jautājumu, piemēram, geogrāfiskais līdzsvars, un liekas, ka tas būs sarežģīti to pārskatīt. Un mēs iesniegsim grozījums par Turciju, Turcijas fondiem ar ES. Sadarbosimies ar referendi un mēģināsim vienoties par kompromisiem. Paldies! Paldies! Atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. decembris, pulkstens 11. Pavisam ātri Gālerkungs par budžeta pieņemšanu, izpildes apstiprināšanu 2017. gadam. Kritiska piezīme, eh, ko izteica Nina Džila par vēlēšanu novērošanas eh, misijām un norāda uz uh, finanšu pārvaldību šajā jomā. Līdzinējā prakse būtu jāatbalsta, un mēs ļoti ātri varam iepirkumu īstenot šajās jomās. Un labāk arī uh, novērtēt tos apstākļus, kādi ir tieši konkrētās vietās. Daudzkārt tiek runāts par augstām izmaksām, bet, nu, piemēram, par Pakistānu runājot, ir jāīrē bruņotas automašīnas, lai pārvietoties. Tas ir dārgi, bet, nu, tajā pašā laikā mūsu demokrātiskais instruments vēlēšana novērošanai, viņam ir pozitīva efekta, mums nevajadzētu tik ļoti taupīt finanšu līdzekļus. Uh, Tādēļ atbalsta. Šo tēmu o, ievērošanu. Paldies Gālerkungam. Tas noslēdz mūsu diskusijas par ES budžeta jautājumiem. Nākamais jautājums ir. ES konfliktu novēroša, novēršanas un mediācijas spēju uzlabošanu. Sarāja post ir referente. Atgādināšu jums visiem, ka diskusijas par šo jautājumu būs paredzētas, kad būs vairāk uh, laika. Mums nav tik ļoti daudz uh, laika šodien. Sarāja lūdzu, ja jūs varētu īsi uzstāties. Nu, tas nav vienkārši šajā jautājumā pavisam īsi uzstāties, bet nu mēģināšu. Pirmkārt, esmu ļoti gandarīti runāt par šo priekšlikumu ēst konfliktu novēršanas un mediācijas spēju uzlabošanai. Paraugoties uz pasauli, mēs varam piekrist, ka konfliktu novēršana un mediācija ir ļoti nozīmīgs jautājums ēs. Lai ne tikai veicinātu attīstību, bet uzlabotu uh, īpašu darbību šajā jomā, un konfliktu novēršana ir ES izveidas pamatprincips, un ES izveidoja, lai novērstu konfliktu starp valstīm, kas ir miera projekts. Tādēļ ES ir nozīmīgi padziļināt šīs spējas - konfliktu novēršanu un mediāciju. Mēs runājam par to, kā ES institūcijas var uh, būt spēcīgāks un strādāt saskaņotāk, novēršot uh, konfliktus. Uh, izstrādes procesā ļoti skaidri var redzēt, ka visas iesaistītās puses ir savstarpēji savienotas. Tas ir nepieciešams, lai paveiktu darbu. Tāpat nozīmīgi ir izveidota darba un drošības darba kārtību, izmantojot visu uh, demokrātisko lēmu pieņemšanas procesu, sākot ar eh, dzimumu līdztiesību, pārstāvniecību, mieri un ilgspējīgu attīstību. Tas ir mūsu darba kārtībā. Šis ziņojums eh, atgādina prioritātes. Es eh, ir uzņēmusies nozīmīgu lomu un ir galvenais mm, līdzekļu donors izmantojot, piemēram, arī tirdzniecības instrumentus, kāda ir mūsu rīcībā. Mēs apzināmies, ka mūsu, mums piekrīta miera veicināšanas liela atbildība. Mums ir jāstrādā visu cilvēku labā, jāizmanto ārējie finansējuma instrumenti daudz labāk, jo tas dod lielu dziļu ieguldījumu konfliktu novēršanā. Mums ir jā. Ja palielina mūsu saistības, un esmu gandarīta, ka augstā pārstāva daudzkārt eh, to ir atbalstījusi. Mēs aizvien vairāk eh, strādājam ar parlamentāro diplomātiju un jātīst šīs spējas visās konflikta novēršanas aktivitātēs ir ārkārtīgi nozīmīgi pievērst uzmanību sievietēm, kas ir konfliktu visneaizsargātīgie upuri. Ir dziļi paradoksi saistībā ar konfliktu novēršanu. Dažkārt darbība nav loģiska un uh, mēs nevaram pieļaut, ka darba darba efektivitāte tiek samazināta. Aktīvi aicina ievērot sieviešu tiesības, konfliktu novēršanu un citus. Mums ir nepieciešami līdzekļi. ES būs jāizveido ilgtermiņa prioritātes, kopējas visām ir arhitektūrā mums jādara vairāk un labāk. Skaidrs solis pareizajā virzienā būtu ievērot sekojušas ieteikumus. Izveidot uh, augsta līmeņa valdi mediācijai, kas koordinētu darbības. Jāievēro dzimuma līdztiesība. ES būs aktīvāka un uh, darbosies ātrāk, ātrās brīdināšanas kontekstā aicina izveidot vēstnesi mieram, jāparāda pasaulē, ka es prioritāte ir miers. Institucionālajiem darbam ir nepieciešami uh, darba rīki, lai veicinātu sadarbību. Aicinu izveidot darba grupu konfliktu novēršanai un mediācijai. EAD jātīsta konfliktu novēršanas uh, darbība un instrumentu, kā arī dzimuma līdztiesības eh, un konfliktu novēršanas instrumenti. Ir nepieciešams sistemātiski vākt datus un zināšanas. Zināšanas par konfliktu novēršanu un mediāciju ir jāveido, eh, informēt par to citas institūcijas, jāanalizē konflikti, konflikti ja esam aktīvi darbojušies konfliktu novēršanā. Mums ir jānodrošina tas, ka dzimuma līdztiesība ir iekļauta darba prioritāšu sarakstā. Atgādina komisijai, ka ir jāmēģina novērst iemeslus konfliktu izcelšanās uh, procesā. Tas nozīmē, ka jāievēro pilsoņtiesības, tiesiskums, juridiskās reformas un ļoti nozīmīgi atbalstot un iekļaujot pilsonisko sabiedrību un dzimumu līdztiesības programmas. Tas viss ir nozīmīgi. Aicinu komisiju ievērot dzimumu līdztiesību visās darbībās un īstenot uh, darbus un instrumentus, kas ir īstenojumi neatliekot. Ne ES valstīs novēršot uh, konfliktus, tā būtu mūsu viena no prioritātēm. Pat uh, situācijās, kas ir vissarežģītākās. Vissarežģītākās. Min, one minute, yeah? For the European Parliament. Eiropas parlamentam ir nozīmīgi veidot to, kas ir jau sasniegts. Mums ir nepieciešama struktūra, lai padziļinātu sadarbību. Vicepriekšsēdētājiem vajadzētu būt atbildīgajiem par konfliktu mediāciju jautājumos par konfliktu mediāciju, jāveido dialogi. Pulsts kundze, jūs runājat jau septiņas minūtes, saka priekšsēdētājs, un noslēgumā domāju, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešami līdzekļi. Mums ir nepieciešami budžeta līdzekļi, kas atbilst mūsu politiskajām ambīcijām un to darbībai dzimumu līdztiesības principu izmantošanai. Iezīmētos līdzekļus mūsu administratīvai un humānu resursu darbībai. Paldies un ar nepacietību gaidīšu ēnu referentu darbību. Nākamais runātājs Prēdes kungs. Pavisam īsi runāšu. Mans kolēģis Danžāns ir atstājis šeit savas piezīmes un arī jums iepazīstināšu jūs ar tām. Ziņojuma mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības kapacitātes, e, mērķis ir apsveicams, e, tā nolūks ir stiprināt diplomātiju, mediācijas iespēju, bet man ir šaubas par šī ziņojuma pievienoto vērtību, gan pēc formas, gan pēc satura. Pēc formas man nav pārliecības par šādu pienesumu, e, noderīgumu jo tas koncentrējas tikai uz dzimumu aspektu un nav nekādas eh, citākas, eh, citas analīzes, un ne jau tikai šādā veidā Eiropas Savienība spēs rieģēt eh, uz krīzēm. Tas ir visai reducējoši, tāpēc es iesniegšu grozījumus, lai šo ziņojumu līdzsvarot. Paldies, Preda kungs! Tālāk eh, Kukāna kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu strādājis mediācijas jomā. Man ir eh, pāris vārdi jāsaka. Es atvainojos, ka es nedzirdēju pastas kundzes prezentāciju, bet E, izmantošu savu minūti, lai teiktu, ka ļoti labi ir šos jautājumus diskutēt, ļoti labi, ka mēs gatavojam ziņojumu par šo jautājumu un no sava skatu punktu raugoties. Ilgstoši konf konflikti mūsu kaimiņu apgabalos nozīmē stiprināt eh, mediāciju un krīzes novēršanu. Es apsveicu aicinājumu veidot skaidru ietvaru, lai šī joma būtu politiski strateģiskāka un panākt to, ka Eiropas Savienībā ir kapacitātes īstenot agrīnas darbību šajā jomā. Es iesniegšu dažus grozījumus šo jautājumu sakarā, un arī Žana Monē dialogs jau ir parādījis veiksmīgi, kā veiksmīgi mēs to izmantojam Maķedonijā. Paldies, Kūkan kungs! Paldies visiem par uzstāšanos. Vai Sorāja postu vēlas rēģēt? Pusminūtu jums. Nē, man citu reakciju nav, es gaidu iespēju paveikt darbu pie šī ziņojuma un domāju, ka mums tas visiem kopā izdosies. Paldies, atgādina grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. janvārs. Nākošais punkts ir. Un sveicu mūsu vidū Lindu Makevanu kopīgajā afetdeve sanāksmē pār starptautiskās sadarbības instrumentu. Uh, Pie šī dosieja strādā divas komitejas kopīgās eh, procedūras ietvaros, un galīgais balsojums 4. februārī notiks abu komiteju kopējā sanāksmēm. Kā jūs zināsiet, šī ir svarīga procedūra, kur mēs runājam pār praktiski 90 miljārdu uh, do, uh, eh, eiro. lapušu ziņojumu, kas būs pamats mūsu šodienas diskusijai. Un tā kā ir ļoti ierobežots laiks diskusijām, došu vārdu Lindai Makēvanai no Lietu komitejas ievadvārdiem. Kolēģi!